nekādu piezīmju, tad esam šo protokolu pieņēmuši. Tagad sekos komisijas paziņojumi par 2013. gadā ieredzēto. Gribēju pateikt, ka e, šīm debatēm nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra. Sākumā došu vārdu Eiropas komisijas vicepriekšsēdētājam e, Marašam Šefčovičam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Man patiešām ir uh, liels prieks un gods šodien jums stāstīt par to, ko esam paredzējuši veikt 2013. gadā. Programmu nu pat pieņēma uh, komisiju, kol, komisijas kolēģijas. Programma radās pēc tam, kad komisija ļoti cieši bija sadarbojusies ar Eiropas parlamentu un ar to konsultējusies. Mums arī bija ārkārtīgi veiksmīga sadarbība ar komiteju priekšsēdētāju konferenci un domāju, ka sadarbība šogad bija pat daudz veiksmīgāk nekā pagājuši gadu un mums, protams, ir jārunā par situāciju Eiropas Savienībā. Mēs apspriedāmies tāpat par daudziem citiem aktuāliem notikumiem un uh, Eh, mana sadarbība ar citām institūcijām man palīdzēja sagatavot darbu programmu 2013. gadam. Diskusijās skaidri izkristalizējās atziņa, ka programmā mums ir jāpievērš uzmanība tam, ko Eiropas Savienība var darīt lietas labā, proti radot jaunas darba vietas un uh, veicinot izaugsmi. 2013. gads būs tāds kā krustcelis, kurās izšķirs mainījušies Eiropas liktenis, kā tā varēs veicināt izaugsmi un uh, veidot to tādā ilgtspējīgā un viedā veidā. Protams, mēs saprotam, ka nav tādas panacējas, kas varētu visu atrisināt vienā atmirklī. Protams, ir jāsaprot, kā Eiropas Savienība var uzņemties uh, savu līdera lomu, lai palīdzētu dalību valstīm izkļūt no krīzes. Un uh, tā ir tikai daļa no mūsu apjomīgās programmas, ko piedāvāsim elektorātam arī 2014. gadā. Mēs runājam par septiņām galvenajām politikas jomām. Pirmajām kārtām runājam par vienotu un patiesu uh, ekonomisko un monetāro savienību. Tā jābūt daudz demokrātiskākai. Otrā politikas joma - konkurētspējas uzlabošana, pateicoties vienotajam tirgum un industrijai. Trešām kārtām telekomunikāciju, enerģētikas un transporta tīklu izveide, lai varētu radīt jaunas darbvietas un veicinātu konkurētspēju. Ceturtam kārtām izaugsme par labu nodarbinātībai, sociālā iekļaušana, darba tirgus, pakalpojumu jomas eh, attīstība un palīdzēšana arī visvārīgākajiem sabiedrības locekļiem. Piektā politikas joma - Eiropas Savienības resursu izmantošana, lai varētu uh, būt konkurēt spējīgāk pasaules tirgū. Sastā prioritāte - drošība un drošums visiem ES pilsoņiem un septītām kārtām Eiropas Savienības loma globalizētajā pasaulē. Visās septiņās politikas jomās esam izveidojuši arī ilgtermiņa mērķus un vīziju, mēģinājām uh, atklāt trūkumus un vājās vietas, lai varētu labāk pievērsties nākotnē gaidāmajiem izaicinājumiem. Eh, runāšu par vairākiem eh, politikas eh, izaicinājumiem detalizētāk. Pirmām kārtām par patiesu monetāro un ekonomisko savienību. Šorīt no rīta mēs sapratām, ka šīs diskusijas nebūtu nav noslēgušās. Komisija gatavo darba uzmetumu, kas nāks par labu tādai padziļinātākai analīzei. Mums ir jābalstās uz esošo institucionālo arhitektūru, lai garantētu pilnīgu demokrātisko kontroli. Tā ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm tieši nākam gad. Mums arī ir jāoptimizē valstu mm, ienākumu labāka izmantošana un dalību valstis ir iesniegušas eh, prasību ieviest eh, finanšu darījumu nodokli. Gan mazas, gan lielas dalībvalstis grib mm, atrast jaunas metodes, lai labāk varētu uh, gatavoties jaunu izaicinājumu pieņemšanai. Mums ir jārunā arī par reālo tautsaimniecību. Esam pieredzējuši, ka kredīta reitinga aģentūra jomā ir panāks liels progress izstrādot likumdošanu. 2013. gadā runāsim par paralēlo banku sistēmu un e, vēlēsimies arī izveidot spēcīgākus, stabilākus finanšu tirgu pamatus. Mēs negribam pieļaut arī nekādas spekulācijas ar procentu likmēm. Uh, Protams, savu darbu nesma, nesam sākuši pie pilnīgi baltas lapas. Eiropas pusgads jau gandrīz ir izveidots kā galvenais ekonomiskās pārvaldības balsts, bet, protams, lai atjaunotu pilsoņu un tirgu uzticību, mums ir jādara vēl daudz vairāk, un tas jādara visiem kopīgi. Konkurētspēja un uzticība ir ilgspējīgs uzaugsmas dzinējspēks. spēks Mums ir jāparūpējas, lai mūsu uzņēmumi ir pietiekami stabili un veiksmīgi, un lai likumdošana tiem palīdz darboties daudz veiksmīgāk. Ir jābūt stabilam, spēcīgam vienotajam tirgum mums ir jāizvērtē un jāizmanto viss Eiropas Savienībā pieejamais potenciāls, ir jāuzlabo mobilitāte un ir jāievieš nepieciešamās reformas. Eiropas komisija ir izstrādājusi arī vienotā tirgus aktu un industrijas aktu, un pirmajā to izvēršanas posmā mums ir jāparūpējas, lai visi pasākumi tiek īstenoti līdz 2014. gadam. Runājot par daudzgadu finanšu plānu, no 14. līdz 20. gadam tas arī ir viens no uh, galvenajiem stūrakmeņiem šīs kopīgās ēkas būvē. Mums ļoti daudz uzmanības uzmanības ir jāpievērš sektorālo instrumentu izstrādei un nākamās paaudzes projektu attīstībai. Nākamgad ir paredzēti jauni instrumenti un iniciatīvas finansējuma jomā, MVU jomā un arī uh, izmaksu samazināšana, cīņa pret uh, krāpšanos ar PVN, tāpat strādāsim pie uh, farmācijas nozares un banku nozares. Ir jāparūpējas par investīciju piesaistīšanu Eiropas Savienībā ilgtermiņā. Ir jāmodernizē transporta, IKT, telekomunikācija, infrastruktūra un e, tāpat jāpievērš Eiropas gaisa un e, atkritumu likumdošanai, jo tā ir neatraujama enerģētikas politikas sastāvdaļa nākamo gadu laikā. Godātie deputāti, lai e, turpinātu celt Eiropu, mēs to nevarēsim darīt bez jauniešu palīdzības. Jāsaprot, ka ir ārkārtīgi liels. Uh, skaits jauniešu, kas tagad tiek atstāti tā kā uz rezervistu soliņa. Mums ir jāparūpējas, lai arī viņi varētu atrast stabilu pamatu zem kājām. Ir jāinvestē cilvēkos, ir jārada jaunas darba vietas. Tādēļ, protams, ir jādomā arī par atbilstīgu izglītību, par attiecīgu iemaņu un spēju attīstīšanu ir uh, eh, jāparāpējas, lai arī uh, darba tirgus būtu pietiekami homogēns un jāievieš attiecīgi pasākumi, lai dalību valstu nodarbinātības ministri varētu labāk sadarboties. Šī gada decembrī mēs piedāvāsim arī uh, likumdiešanu par nodarbinātību un par jauniešu garantiju schēmu. Uh, Dargie deputāti, Eiropas Savienība ir vērtību kopiena. Protams, mēs pievēršam galvenokārt eh, visu uzmanību tagad ekonomikai, bet neaizmirsīsim arī citas vērtības, lai radītu uh, jaunas darba vietas, lai veicinātu izaugsmi. Nedrīkstam aizmirst arī pilsoņu individuālās intereses. Pilsoņiem tagad ir jāpielāgojas jauniem izaicinājumiem. Un Mums tādēļ ir jāuzlabo juridiskā sadarbība, ir jāievieš stingrāka likumdošana nodo, ieroču tirzniecības jomā un ir jāparūpēs, lai visi pilsoņi varētu baudīt savus tiesības un uh, brīvības saskaņā ar Eiropas Savienībā spēkā esošo likumdošanu. Protams, nedrīkstam aizmirst arī ārpolitiku, jārunā arī par Eiropas Savienības tīrzniecību ar trešām valstīm. Tas var palīdzēt radīt daudz jaunu darba vietu. Īpaši svarīgi ir partnerību nolīguma ar ASV un Japānu. To noteikti atstās uh, nozīmīgu nospiedumu Eiropas Savienības tautsaidniecībai. Tas, ka Eiropas Savienība eh, ir vērtības savienība, eh, skaidri izpaužas arī tajā, ka mēs nesen saņēmām eh, Nobela miera prēmiju. Mums ir jārunā arī par humanitāro palīdzību un pateicoties visiem veiktiem centieniem, mēs noteikti būsim kā tāds stabilais ankurs sabangotajā uh, ārpolitikas jūrā un varēsim sniegt eh, humano palīdzību daudziem pasaules reģioniem. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, Eiropas Savienībai. Uh, Savienībā ir pienācis ļoti nopietns brīdis. Mums ir jāsaprot, kurā virzienā doties, kāda likumdošana vislabāk eh, palīdzēs pildīt mūsu uzdevumus un kas ir noteikti jāpaveic līdz 2014. gadam. Uh, Komisija ar nepacietību gaida uh, turpmākās sadarbības posmus arī ar uh, citām institūcijām, lai varētu radīt labklājīgāku, spēcīgāku un godīgāku Eiropas Savienību. Paldies Šefcoviča kungam, un tagad dosim vārdu runātājiem politisko grupu vārdā. Pirmais Zaira kungs, kas pārstāv ETP grupu, viņš runās 5 minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirms uh, pievērsīšos savai runai, gribu Eiropas Tautas partijas vārdā atgādināt jums Ungārijas brīvības cīņu 56. gadā. Revolūcija Ungārijā sākās tieši šajā dienā, 2006. gadā. Ungārijas valdība uzbruka pati savai tautai. Tas ir absolūti necienīgi. Priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētājs kundze, Komisijas darba programma 2013. gadam ir eh, ļoti svarīgs stratēģisks dokuments, un parlamenta komitejas, eh, kā arī visi deputāti kopā plenāru sēdē šo jautājumu ir eh, izskatījuši pietiekami bieži. Nesam vēl iepazinušies ar programmu rakstītā veidā. Mēs varam par to spriest tikai ņemot vērā Ševčovika kunga izteikumus, bet, eh, protams, jau vairākas politikas joms, ko viņš pierunāja, pieminēja savā runā, esam apsprieduši arī mēs un esam iekļāvuši rezolūcijā, kas dienas gaismu ieraudzīja septembra mēnesī. Nav nekādu šaubu, ka krīzes laikos mums ir labāk uh, jāplāno savs darbs, un komisijai tas ir tāpat jādara, un rezolūcijā sākām, ka institūcijām ir jābūt pietiekami elastīgām, lai tās varētu pietiekami veiksmīgi reaģēt uz jaunajiem izaicinājumiem. No savas puses. Uh, pateikšu, kādus kritērijus eh, Eiropas Tautas partijas grupa izvirza komisijai, lai varētu atbalstīt tās darbu. Pirmām kārtām eh, komisijai ir pilnībā jāizmanto kopienas metode. Tāpat vēlētos, lai deleģētie tiesību akti tiktu izmantoti par visiem 100%. Tā ir novitāte, kas ir ieviesta kopīgi ar Lisabonas līgumu, un tā mums atļauj labāk kontrolēt gan komisijas, gan arī citu ES institūciju darbu. Tāpat mēs atbalstām komisijas vēlmi samazināt regulējošo slogu, galvenokārt pievēršoties tieši tām jomām, kas uh, ir vissvarīgākās, lai varētu cīnīties pret krīzi. Protams, pilnīgi visu paveikt nav iespējams, bet eh, krīze ir norādījusi arī uz daudzajām vājajām vietām likumdošanas uzbūvē. Kad komisija būs tam gatava, tai noteikti būs jāuzlabo likumdošanas pieņemšanas efektivitāte un tempi Tāpat mēs vēlētos atbalstīt komisijas paustās politiskās ambīcijas, runājot par Eiropas Savienību kā spēlētāju globālā pasaulē. Atsaukšos uz Barozu kunga runu Strasbūras plenāras sesijā septembrī, kad viņš runāja par situāciju Eiropas Savienībā. Uh, Eiropas parlamenta deputāti ir ievēlēti tiešā veidā, tādēļ mums ir jāatskaitās par to, ko Eiropas Savienība dara un par to, kā, ko tā nedara. Tādēļ gribam, lai tiktu radīta patiesa pievienotā vērtība Eiropas Savienībā pieņemtajiem lēmumiem un vēlamies, lai pātrinātā procedūra tiktu izmantota vienmēr, ja tas varētu nākt par labu Eiropas pilsoņiem. Esam arī uh, Eh, gatavi veikt demokrātisko kontroli gan komisijā, gan citās institūcijās, lai varētu labāk pārbaudīt Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudas izlietojumu. Neaizmirsīsim arī kohēzijas politiku, tāpat jūs pieminējāt jauniešu bezdarbu, par to, protams, eh, runājām arī iepriekšējās diskusijās, bet vajadzētu runāt arī par eh, vecāku cilvēku labāku iesaistīšanu darba tirgu. Neaizmirsim Neaizmirsīsim arī mobilitāti. Komisijas vicepriekšsēdētājs runāja arī par tiem pasākumiem, kas ir nepieciešami, lai uzlabotu Eiropas Savienību kā tādu teritoriju, kur ir e, pārstāvēta industrija. Tā ir viena no prioritātēm arī mūsu politiskajai grupai. Vienotā tirgus pilnveida ir e, viens no galvenajiem principiem, kas jāizteno. Un gribēju pateikt sekojošo. Eiropas komisijai ir jāizveido ceļa kārte uh, Eh, kas ļautu mums labāk orientēties nākamajā gadā veicamo darbu gūzmā, bet es gribēju pateikt, ka mūsu atbildība ar to vien nebeidzas. Mums nevajag izveidot kaut kādus modeļus eh, un tabulas, pēc kuriem rīkoties. Nē, mums ir arī pietiekami novatoriski un radoši jārēģē uz krīzes sviestajiem izaicinājumiem. Un es gribēju mūsu grupas vārdā atbalstīt jūsu darbu programmu. Paldies! Much, uh, Paldies, kolēģi Sajer. Tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā došu vārdu kolēģim Gerero Salom kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Barozo kungs savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā un citās runās vairāk kārtīgi ir pasvītrojis tādu problēmu kā nodarbinātības krīzi. Uh, Mums ir jāatrisina nodarbinotības jautājums, tādā veidā mēs varēsim atrisināt reformu darbkārtību, jo mēs nedrīkstam destabilizēt attīstību, ja nav nodarbinātības, un gal galā no tā cietīs arī Eiropas globālā konkurētspēja. Tas būs atkarīgs arī no Eiropas sociālā eh, stāvokļa, un tas nav tikai vārdos. Mums ir jādara kaut ko reāli. Mēs redzam, ka komisijas darba programmā pietrūkst šie sociālie aspekti. Un runājot par komisijas darba programmu 2012. gadam, tad ļoti liela daļa no plānotiem pasākumiem nav īstenoti. Veselība, dro, arī sociālā stratēģija, darbinieku tiesības un daudzi citi pasākumi un programmas nav bijuši īstenoti. To pašu varētu teikt arī par direktīvu pret smēķēšanu. Mēs gan ceram, ka šī direktīva nonāks līdz parlamentam eh, drīzumā. Bet eh, jau tagad varam teikt, ka komisijai nav izdevies īstenot savu šī gada uh, programmu, un arī nākamā gada programma īstenībā rada tādu vilšanos, kur ir pasākumi, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu, kur ir pasākumi, lai cīnītos pret sociālo izslēgšanu, kā ir sociālo dialogu, kur ir darbs šajā jomā. Uh, Virs 20% ir jauniešu bezdarbs, un ļoti daudzas citās valstīs tas pat pārsniedz 50%. Mēs labprāt redzētu arī kaut kādas garantijas jauniešu nodarbinātības ziņā. Mums ir nepieciešamas enerģiskākas, labāk koordinētas stratēģijas šeit darbu programmā. Problēma ir tāda, ka nav pietiekami daudz sociālajie jautājumi un nodarbinātības jautājumu pamatlīgumi liek mums koordinēt visu šīs politikas, garantēt darbu, pienācīgas darba dzīves noteikumus cilvēkiem, ekonomiskie pasākumi iet roku rokā ar visu to. Um, bet komisijas pieeja ir diezgan elastīga, un komisijas pieeja tāpēc arī nestrādā, un ļoti bieži ir jau sākumā nolemti neveiksmē. Ja mēs kaut ko mācāmies no savām kļūdām, tad varam teikt, ka ir tikai monetārā savienība un nav sociālā savienības, tad tāda veida vienpusēja savienība nav stabila Un komisijas priekšsētāja vietnieks jau teica, ka plašāka sociālā pārvaldība ir jāiekļauj Eiropas semestri ietvarā, mm, ir nepieciešams plašākas politikas pasākumi, kas ir saistīti ar Eiropas starpkārtību 2020. gadam un tā tālāk. Un mm, mēs gribam lai ekonomiskā savienība būtu ar, būtu tā kā līdzeklis, lai būtu arī sociālais protokols, sociālo tiesību aizsardzība, aktīvas nodarbinātības politikas. Un visbeidzot, mēs ļoti ceram, ka komisija atbalstīs arī kopienas metodas īstenošanu un centīsies izvairīties no Eiropas parlamenta tiesību ierobežošanas. Un pats pēdējais, ko gribēju piebilst, mums ir nepieciešams arī uzņemties kaut kādas saistības attiecībā pret pārtiks fondu, lai aizsargātu daudzos cilvēkus, kas cieši badu. Šeit ir nepieciešama Eiropas Savienības aizsardzība un ne tikai valstu valdību rīcība. Paldies tālāk Alde grupas vārdā runās kolēģis Andriju Dafs. Priekšsēdētāji Barozo kungs runāja par to, ka publicēs savu karti, savu plānu uh, par visiem šiem konstrukcijas elementiem, kas mums ir nepieciešami, lai veidot ekonomisko un monetāro savienību. Īsti nesapratu, kur mēs ņemsim šādus būvis elementus. Šis uh, priekšlikuma projekts, es tieši runāju par iespirkšanas fonda projektu. Un esmu ļoti pateicīgs Šefčeviča kungam par sniegtajiem paskaidrojumiem. Manuprāt, būs ļoti problemātiski parlamentam pieņemt divpaku dokumentu, ja nebūs eh, programmas, konkrēts programmas attiecībā uz izpirkšanas fondu. Tad ļoti žēl, ka ir pazudis no mūsu darba situācijas komisārs Dalī. Kāda situācija ar tabaks produktu direktīvu? Eh, es domāju, ka tas jautājums ir ļoti interesants, un mums parlamentā tas eh, interesē. Es ļoti ceru, ka Šefčoviča kungs arī ir informēts par Dalī kunga darbu portfeli, un droši vien es ļoti ceru, ka varēsiet arī atbildēt man uz šo jautājumu par tabaks rūpniecību, tabaks direktīvu. Tālāk, treškārt, mums ir dažādi plāni attiecībā uz tiesību aktiem vienotajā tirgu, un mums ir jāsaprot, ka esošā pakete, kas regulē vienoto tirgu, joprojām nav pilnīga. Ir pakalpojuma direktīva, kas ir atslēgas elements šajā situācijā. Un šī direktīva vēl nav īstenota. Vairākās dalība valstīs tas nav izdarīts. Tālāk patenta direktīva arī vēl nav pabeigta joprojām ir nepieciešams risinājums arī patentu joma. Alde grupa gribētu pasvītrot to, cik svarīgi ir pabeigt iesāktās programmas, cik svarīgi ir pabeigt ar īstenošanu visu to, kas ir uh, iesākts. Mēs esam strādājuši pie daudzām lietām, un tas ir jānoved līdz galam. Un tikai tad mēs redzam tālāko ceļu uz priekšu, un varēsim saprast saprast, kā izskatīsies mūsu saulainā tāle, mūsu dzīve vienotajā Eiropas Savienības tirgu, un tad mēs labāk sapratīsim visu situāciju kopumā. Paldies, Dafkungs, un tagad Rabrivazīk kundze no zaļo grupas. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs, un dārgie kolēģi, šonēdēļ Mēs runājam par dažādiem izdevumiem, kas saistīti ar aģentūru darbu un dažādiem inkriminētiem nodarījumiem, un mēs runājam par to, ka mūsu caurskatāmības pasākumi nevienmēr pareizi noved pie problēmām. Un tagad. Mēs gribam, lai mūsu aģentūras būtu ļoti saprotams, skaidrs, lai nebūtu nekādi interešu konflikti. Un es gribēju tomēr paust mūsu grupas viedokli, kā arī paužot daudzu, daudzu deputātu viedokli sakarā ar dalīkunga demisiju, kā arī ar um, tabaks direktīvas virzību. Uh, Mēs esam ļoti satraukušies, situācija nav skaidra, jo šeit ir situācija, kur ir runa, ir aizdoms par korupciju un mums ir tiesības uzzināt detaļas. Tomēr eh, komisija mums šādu informāciju nesniedz, kaut gan tās skar ļoti daudz pilsoņus. Uh, Mums komisija eh, grib it kā stāvēt virs likumu. Mums ir jādod arī dalīkungam nevainības eh, prezumpcijas tiesības. Viņam ir jādod iespēja aizstāvēt savu pozīciju. Un vēl komisijai vajadzētu atbildēt sakošiem jautājumiem. Kādas juridiskos noteikums, kādus likumus ir pārkāpis dalīkungs, ko ir darījusi komisija, lai noskaidrotu viņa vainas jautājumu? Un kādā veidā ir notikusi šī rīcība pret tabaks produktu direktīvas virzību? Komisāra kungs varbūt varētu precizēt mums šo situāciju, kas ir ārkārtas situācija situāciju, un varbūt jūs varētu arī nākamajā kādu paziņojumu pēc iespējas īsākā laika. Vēl Barozo kungs teica, ka šī tabaks produktu direktīva netiks īpaši kāpēc. Tomēr mēs gribētu zināt precīzāku eh, kalendāro darba grafiku. Direktīva ir gatava. Un es gribētu aicināt, lai komisija virzītu šo direktīvu uz priekšu, jo tā ir ļoti gaidīta. Un mēs uzskatām ka tagad ir tāda steidzamības situācija, ir nepieciešams nodarboties ar šo um, uh, direktīvu un kas tad iegūs labumu no šīs situācijas ar tabaks liegumu. Tālāk ECR grupas vārdā Hārboru kungs lūdzu divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Savas grupas vārdā un arī kāda kolēģi vārda, kas runājas, kas strādās pie šīs programmas. Es arī biju komisijas priekšsēdētājs. Es atbalstu ļoti daudz pasākums, kas ir dara programmā. Te nav nekas tāds negaidīts. Es varbūt gribēju runāt plašāk par kopējo prezentāciju. Es jau mm, teicu Šefčoviča kungam, ka šī programma nebūtu nav komisijas darba programma, tā ir jauno institīvu saraksts, kā jau teica vairāk mani e, kolēģi, tad, tad vairāk par to, ka tā ir institīva, ir svarīgi sēkot tam darbam, kas jau ir iesākts, ir projekti, kas ir iesākti šogad un kas vēl nav pabeigti. Un vēl ir ļoti cits e, svarīgs darba aspekts, un šeit es atbalstu to, par ko runāja daudz citi kolēģi, tātad es atbalstu esošo regulu īstenošanas aspektu. Piemēram, tajā jomā, kur es esmu īpaši zinoši, es zinu, ka nākamā gadā mēs pabeigsim valsts iepirkuma direktīvas pārskatu, un te būs nepieciešams transponēt un arī apmācīt cilvēks dalībvalstīs, lai šī direktīva būtu efektīva. Šepčeviča kungs nākotnē jūsu darba programmai tiešām būtu jāizskatās pēc darba programmas. Mēs negribam redzēt nekādas jaunas iniciatīvas, mēs gribam redzēt progresu jau iesāktās jomās, un tas ir ļoti svarīgs komisijas darba aspekts. Mēs gribam redzēt jūsu programmu, mēs gribam redzēt, ko jūs darat, un mēs tiešām gribam redzēt rezultātu. Dafa kungs. Runāju par pakalpojumu direktīvu, mana komiteja ar to darbojasies ir ļoti aktīvi. Uh, Te ir, zinām, aspekti, kas iztrūkst, tad mēs esam lasījuši jūsu izpratni par to, kas tas ir vienkāršošana, bet es gribētu jums atgādināt, ka mūsu darba programmā ir kāda rezolūcija, par ko jūs arī komentējāt. Mēs lūdzām, lai komisija uzlabo likumdošanas akta kvalitāti, lai komisija sākārto tās bažas, kas mūs māca sakarā ar mm, ietekmes izvērtējumu procedūru, un šajā darba programmā nekas par to nav teikt pateikt. Mēs zinām, ka komisijas ģenerālsekretārs eh, strādā pie šī darba pārskata, bet šeit logarēs nav. Lūk, nākamā eh, reize es nerunāju tikai par iniciatīvām, bet par eh, pasākumiem, konkrētu izpildījumu līdz konkrētībai. Mums būtu jābūt konkrētiem, nevajadzētu atšķaidīt ar kaut kādām eh, apakšinicitīvām, mums vajadzētu ķerties pie darba reālā izpratnē. Paldies, Andersons kundze, Eiropas eh, kreiso spēku vārda. Ir daudz laba šajā komisijas darba programmā, bet kā vienmēr ir jāskatās detaļās un mums vajadzētu vairāk detalizētas informācijas, it īpaši par jūsu minētajām politikas jomām. Mēs sagaidām, ka varēsim konstruktīvi piedalīties jūsu priekšlikumos, tajos, kas varētu nākt par labu mūsu iedzīvotājiem, bet kopumā darba programma, mūsuprāt, ir vēl viena garām palaista iespēja. Ir nepieciešama jauna pieeja, vispār netiek minēta tobako direktīvu, kas jau sen ir jāievieš, un ir cits programmas, ar kurām ir jādomā vairāk par iedzīvotāju, nevis par peļņu. Un arī taupības pakākumi nāk īpaši par ļaunu bērniem un sievietēm, un nabadzība tādēļ ir ievērojami pieaugusi. Mēs ļoti rūpīgi klausījāmies tajā, ko jūs teicāt par izaugsmi un darba vietām, un par spīti pozitīvajam tonim pasākumi, lai ieguldītu šajās lietās, ir Um, tikai daļai finansēti un patiesībā tie neiedarbojas, jo ir pārāk liela taupība. Jau ir 75 miljoni iedzīvotāji Eiropā, kuriem nav darba, un šis skaits arvien pieaug. Ir jāpaļās, ka darba programmā nav uh, skatīts jautājums, kādēļ ir tik neveiksmīgas politikas nodarbinātības un valsts pakalpojumu jomā. Mēs neizkļūsim no šīs krīzes, ja mēs samazināsim algas un iznīcināsim darba vietas, samazinot izņa, izdevumus un miljardiem eiro iegrūžot bankās. Pēc septembra uh, stāvokļa savienībā uzrunas, kur teica Barozo kungs, es teicu, ka viņam būtu jānokaunās. Es uzskatu, vicepriekšādā kungs, ka arī jums tā būtu jādara. Jums vajadzētu apzināties, cik lielā mērā šie taupības pasākumi ir iedegājuši cilvēku dzīves. Un tos veicina visi, ne tikai komisija, bet arī parlaments un padomu. Paldies, Andersons kundze, un paldies, ka jūs kā vienīgā būtībā ievērojat sev atvēlto laiku. Tagad Simanski kungs. FD grupas vārdā lūdzu w przyszłym roku komisja europejska zamierza kontynuować między innymi Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas komisija runāja arī par eh, enerģētikas un klimata paketes ātrāku pieņemšanu. 2013. gadā mēs runājam arī par trešo emisiju tirzniecības posmu. Komisijai ir darba pilnas rokas, un tā joprojām mēģina iejaukties dalību valstu tautsaimniecībās, bet ne Eiropas parlaments, ne dalību valsts nevēlas tam piekrist. ETS uh, e, schēma un arī CO2 emisijas samazināšana ir tikai daži piemēri komisijas darbam, kas varētu novest pie tā, ka Eiropas Savienības tautsaimniecības varētu ciest vēl vairāk. Protams, daudzās valstīs galvenokārt uh, enerģijai tiek izmantotas, enerģijas radīšanai tiek izmantotas ogles. Tas rada uh, Eh, daudz CO2 emisiju, bet eh, nevienmēr ir pieejami pietiekami labi alternatīvi energoavoti. Mēs atbalstīsim enerģētikas paketi un uh, gribēju teikt, ka pirms viena gada komisija runāja par Eiropas pilsoņu gadu. Nu, tad ja ņemsim vērā viņu intereses. Lūdzu, Braunskungs. Uh, komisijas prioritātes virzās uz lielāku integrāciju, nu, tas kā pašmērķis, nevis uz pasākumiem, kas patiešām varētu atrisināt tās ekonomiskās problēmas, ar kurām sadurās mūsu iedzīvotāji - recesija, bezdarbs, pārāk maz darbs, zemi ieņēmumi un mazāk atbalsta. Taupības programma ir aprēķināta tādējādi, lai rastos bezdarbs un nevis to mazinātu. Viena no minētajām politiskajām jomām ir paties monetārā savienība - eiro ar kopējo ārējo vērtību, kas ir pārāk liela dienvidu valstīm un kas sāsina un pagarina šo valstu krīzi. Vēl viena prioritāte komisijas prāt ir izmantot Eiropas Savienības resursus, lai uzlabotu konkurētspēju. Valsts ar pārvērtētu valūtu nevar konkurēt pat ar citām valstīm savā reģionā. Uh, Eiropas Savienības atbalsts globalizācijai nozīmē, ka Eiropas Savienības ražotājiem ir jāsacenšās ar ekonomikām, kuras nozog mūsu plānus, maksā mazas algas un vispār algo vērku darbu. Paldies! Paldies Bronsa kungam un tagad Šefkoviča kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšētājs kundze! centīšos atbildēt uz tiem jautājumiem, kas visvairāk tika uzdoti. Komisijas darba programma un darba programmas teksts. Nu, diemžēl nevarēju šo tekstu jums uh, piegādāt, jo to apstiprināja tikai pirms pusotras stundas, un es tādēļ vēlējos uzreiz par to runāt. Nu, tad tagad šis programma ir uh, apstiprināta, un esmu pārliecināts, ka tā tuvākajā laikā jums būs pieejama runājot par attiecībām starp deleģētiem un īstenotiem aktiem. Mēs strādājam uz kopēju sapratnes bāzes par to, kā izmantojam deleģētos un īstenotos aktus, un, un tas būtu viss jāskata saskaņā ar līgumu. Un tur skaidri norādīts, kādā politikā nepieciešama deleģētie un kādā nepieciešama īstenotie akti. Un par šo jautājumu ļoti ilgi mēs runājām priekšstādātāju konferencē un arī komiteju vadītāju sanāksmē. Un vienojāmies par to, ka ir nepieciešams labāk koordinēt likumdošanas procedūrā jau pašā sākumā, jo reizēm notiek tā, ka deleģētie vai īstenotie akti, nu tas ir tāds jautājums, eh, kas tiek izmantāts, izmantots kā sarunu arguments, un nevienmēr tas ir juridiski pareizi, un tādēļ komisijai ir jāiet pie Eiropas kopienas tiesas, lai atceltu dažādas likumdošanas laikā pieņemtas lēmumus, kas ir pieņemti ar nepareizo juridisko instrumentu. Ieteikums būtu ciešāk sadarboties, agrāk sadarboties, ņemt vērā to, kas rakstīts līgumus, uh, un neizmantot eh, šos aktus kā tādu sarunu instrumentu par regulējumu slogu, manuprāt, mums ir vienāds skatījums. Tas ir jāsamazina komisijai jau ir nākusi klājā ar priekšlikumiem, kā samazināt administratīvo slogu par vairāk kā 31%, un tas tagad ir mūsu kopējais pienākums, un komisija smagi strādās, lai uh, redzētu, vai šīs iespējas dalībvalsts līmenī tiešām tiek izmantotas, jo, manuprāt, tieši sadarbojoties, nevienmēr mēs redzam, vai visi tie eh, vienkāršotie akti, ko mēs pieņemam Eiropas līmenī, tiešām iedarbojas arī valstu līmenī, tādēļ mums ir jāstrādā kopā, lai tik tiešām samazinātu jūtam nacionālajā līmenī administratīvo slogu. Piekrīt Hārboru kungam, ka vienmēr ir iespēja mācīties un uzlabot kaut ko, ja runājam par ietekmes novērtējumiem. Mēs jau kādu laiku to darām, un man liels prieks, ka arī parlaments uh, arī runā par to, ka sagatavos ietekmes novērtējumus sagatavotajiem priekšlikumiem, un es uzskatu, ka kopējiem pūliņiem mums tiešām izdosies uzlabot mūsu ietekmes novērtējumu kvalitāti. Par mūsu efektivitāti runājot, par 2012. gadu bija priekšlikums 16 galvenajām ministrijām, mēs īstenojām pagaidām 8, bet vēl jau gads nav cauri. Jā, kā es sagaidu, ka mēs īstenosim lielāko daļu savu programmu, kāds tas jau ir ierasts. Es pastījos, kādi ir skaitļi 2010. un 2011. gadā mēs īstenojam vairāk kā 90% no programmas. Tā kā, ja šeit skaitļi atšķirās, nu, lai mūsu eksperts sanāk grupā un tad mēs varētu strādāt pie vieniem un tiem pašiem skaitļiem. Runāju par eh, bezdarba krīzi. Es pilnībā piekrītu runātājiem, ka tā ir viena no galvenajām prioritātēm nākamajam gadam, un arī no saviem ievadvārdiem jūs varētu noprast, ka tā arī būs. Jau decembrī mēs nāksim klājā ar jauniešu nodarbinātības pakotni, kur mēs uh, piedāvāsim jauniešu nodarbinātības garantiju un balstoties uz tā, to pieredzi, ko mēs ieguvām no astoņām dalību valstīm, kur ir augstākais jauniešu bezdarbs. Mēs uzskatām, ka uh, ātri pārvietojot uh, līdzekļus, mēs varam radīt vairāk kā 400 jaunu darba vietu jauniešiem, kurus atbalstīs ar Eiropas Savienības palīdzību. Šorīt mēs runājam par DFS. Es uh, varu teikt, ka runājot ar padomi, ir viens teikums, kas atkārtojas nepārtraukti. Pārliecinieties, ka 25% no Eiropas Savienības līdzekļiem nākamajā finanšu perspektīvā ir atvēlēti Eiropas sociālajiem fondam. Komisijai pilnīgi skaidri nostāja šajā ziņā. Mēs sakām, ka netiks samazināts šis procents, tas mums nebūtu pieņemami, un mēs spēsim pārliecināt arī dalībvalstis, jo tās arī tad redzēs, ka mēs izmantojam Eiropas Savienības sniegto atbalstu, lai radītu jauniešiem labākus apstākļus un vecākiem cilvēkiem labākiem, labākus apstākļus. Uh, Pēdējais jautājums, kuru arī minēja vairāki runātāji, ir situācija, kādā šobrīd atrodas Dalīkungs, mans agrākais kolēģis, un tabaks eh, industrija, kā tur ir piesaistīta. Runājot par Dalīkunga atkāpšanos, bija viss noteikti skaidrs, ka pēc Olaf veiktās igmeklēšanas un sagatavotā ziņojuma apspriešanas starp eh, komisijas priekšādētāju un komisāru, bija pilnīgi skaidrs, ka viņa pozīcija nebija ilgtspējīga, īpaši ņemot vērā, ka bija jārūpējas par komisijas labo vārdu. Līdz ar to ir jau iekustināta procedūra, lai nozīmētu jaunu komisāru un mans Man informācija ir tāda, ka uzklausīšana varētu notikt pāris nedēļu laikā, un jaunais komisārs varētu sākt darbu jau tuvākajā laikā. Es jau runāju par šo plānu ar Envi komitejas priekšsēdētāju un ar Harbor kungu mēs tūlīt tiksimies. Un es vēlējos pilnīgi pateikt, ka darbs, iesāktais darbs turpināsies, trialoga sanāksmes notiks, un runājot par tabakas direktīvu, komisijai ir ļoti svarīgi, lai tieši šis pasā parlaments strādātu ar tabakas direktīvu. Mēs vēlamies pārliecināties, ka mēs nākam klājā ar labu priekšlikumu, balstoties uz kura parlaments varēs panākt vienošanos vismaz pirmajā lasījumā. Protams, būtu daudz dabīgāk, ja jaunais komisārs varētu no paša sākuma sākt šo procedūru ar visiem trialogiem līdz veiksmīgām beigām. Un tā kā uh, Man daudz cerību dod tas, ka ātri tiks iecelts jaunais komisārs, uzskatu, ka nebūs liels kavēšanās, un varu jums vēlreiz teikt, ka komisē tā ir prioritāte laicīgi iesniegt tabakas direktīvu parlamentam, lai tas par to varētu lemt. Paldies! Paldies, Šefkovičs kungs! Dāmas un kungi! Diskusijas par komisijas darbu programmu 2013. gadam līdz ar to ir noslēgta un pāriesim pie nākamā darba kārtības punkts. Morēkunga viedoklis